Der Präsident! Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Labrīt, cienījamās dāmas un kungi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Die Sitzung ist eröffnet. Sēde ir atklāta. Jā, es sehe, Frau Creighton ist noch nicht im Saal. Dann... Es redzu, ka Greitens kundze vēl nav ieradusies zālē, un tad es ieteiktu mums sākt ar Barozo kungu. Rudīnu, lūdzu, tu vēlējies ko teikt? Priekšsādātāji, es regulāri vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka pietrūks politiskās saites starp